rīt 12. Tagad uh, izteikšu paziņojumu. Runa iet par darba kārtības uh, izmaiņām. Saskaņā ar 140. punktu reglamentā otro apakšpunktu frakcijas ir vienojušās par sekojošām izmaiņām. Rīt uh, ceturtdienā pēcpusdienā ir paredzētas diskusijas par 122. pantu runa iet par risku attīst, Eģiptes attīstībā, tas tiek svītrots no darba dienas kārtības. Vai ir kādas piezīmes? Nē, piezīmes nav, tad šīs izmaiņas ir pieņemts. Nākošais darba kārtības uh, punkts ir